Uh, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Labrīt, dāmas un kungi. Man ir liels prieks jūs šorīt sveikt zālē. Sāksim sanāksmi un gribēju pateikt, ka pēc tam ir paredzēts balsojums. Un, protams, kolēģi nebūs pārāk priecīgi, ja balsojums iekavēsies. Uh, un tādēļ lūgtu eh, kolēģis ievērot sev atvēlot uzstāšanās laiku. Nu, būšu nedaudz iecietīgs, bet tagad uzreiz eh, ķersimies pie darba kārtības, un pirmais ir, eh, jā, Karlos Rosē Ibruis Angulo kunga ziņojums atkrituma apsaimniekošanas direktīvas piemērošana. Četras minūtes referentam lūdzu. Gracias, señor presidente. Permítame que mis primeras palabras. Paldies, priekšsādātāji iesākt